drošības politikas jautājumos paziņojums. Komisārs Mimits pārstāvēs Mogherini kundzi šodien. Komisār kungs, jums vārds lūdzu. Thank you very much, Mr. President. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es eh, esmu priecīgs, ka ir iespēja organizēt šādas ārkārtas debatas, un ar savu rīcību parlaments ir parādīs Burundijas, Burundi iedzīvotājiem, ka ir jādara viss, lai vestu savu valsti prom no uh, sākotnējās demokrātijas attīstības uz labklājību, reģionalizāciju, iekļaušanu citu valstu uh, starpā un tā tālāk. Tomēr jāsaka, ka pēdējos gados panāktais progress tiek apdraudēts. Valdošās partijas lēmums nominēt eh, esošo prezidenta Nukunzīzes kungu par kandidātu ir radījis lielu satraukumu dažādos sabiedrības un politiskajos slāņos, un šī situācija ir nekavējoties jārisina. Eiropas Savienība jau, piemēram, Marta eh, ārlietu padomas secinājumos norādījusi, ka mēs ārkārtīgi eh, nopietni vērtējam Rušas vienošanos attiecībā uz stabilitātes nodrošināšanu Burundī pēc pilsoņu kara. Un nevajadzētu ignorēt to cilvēku teikto, kas aicina ievērot arušas vienošanos, ir īpaši attiecībā uz trešo pilnvarojumu. Nav pārāk vēlu vēl uzsākt samierināšanās un dialoga procesu. Margarīnī kundze un es esmu ārkārtīgi uh, Um, neapmierināti, pārsteigti par to, ka notiek uh, dažāda veida protestētāju apspiešana un cilvēktiesību aktīvistu arestēšana. Daudzi no jums cīnījās, lai panāktu Pjera Kolombanu uh, Manimpas atbrīvošanu. Protams, ka mums ir bažas par to, ka atkal tiek ziņots, ka atkal pret viņu nav izturējušies pienācīgi un, tie, un viņš ir ticis arestēts. Esmu priecīgs, ka viņš ir ticis atbrīvots un apsveic tos, kas to panāca, bet citiem cilvēkiem joprojām jāsaskaras ar tādām pašām grūtībām, problēmām. Mums ir cieši jāsako, kas notiek šajā valstī. Masu mēdīju, politiskās opozīcijas, cilvēktiesību ap aktīvistu apspiešanu un iebiedēšanu ir jāpārtrauc priekšsēdētājs izsaka savu līdzjūtību tiem, kas ir miruši vai ievainoti pēdējo laiku nemieros. Es nosodu brīvības ierobežošanu, pulcēšanās, mediju brīvības ierobežošanu, lai Burundi iedzīvotāji nespētu saprast, kas notiek šajā valstī, lai viņi nevarētu izteikties, ir ja tīpaši šādos svarīgos brīžos, kad tiek uzsākta vēlēšanu kampaņa. Tas tikai veicina baumu izplatīšanos, neapmierinātību un saspīlējumu uz ielām. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka visi uh, veicinātu mierīgu atmosfēru un izvairītos no provokācijām. Tajā pašā laikā Burundi iestādēm ir eh, jāciena iedzīvotāju vēlme doties demonstrācijās un jāizvairās no pārlieku liela spēka pielietošanas. Tagad es gribēju pieskarties vēlēšanām Burundī. Mūsu galvenajam mērķim būtu jābūt veiksmīgai vēlēšanu norisei. Mēs esam snieguši ne tikai finansiālu atbalstu vēlēšanām, bet arī sūtam novērotāju misiju. Un tas parāda, cik liela ir mūsu apņēmība nodrošināt, ka šīs vēlēšanas ir veiksmīgas. Bet es gribēju atgādināt, ka nesenajā augstās pārstāvis eh, Margarīnī kundzes eh, pārstāvja paziņojumā tika norādīts, ka nāve, ievainojumi, eh, arestēšana, mediju ierobežojumi, bēgļu plūsmas, visām šīm lietām nav vietas vēlēšana procesā. Es gribēju atgādināt arī vēl par kaut ko ārkārtīgi svarīgu, uz ko tika norādīts Burundi iestādēm. To izdarīja Margarīnī kundze 13. aprīļa vēstulē, uh, atbilstoši eh, tam, kā lēma padu, ārlietu padomas secinājumos. Tātad novērotāju misijai būtu jāpārliecinās, ka visiem politiskiem spēlētājiem ir godīga piekļuva politiskai, eh, poli, politiskās situācijas attīstībai, un mums ir cieši jāsako, kā attīstās šī situācija. Mēs nevaram skatīties uz vēlēšanām, neņemot vērā citus partnerības aspektus. Kotonu vienoš vienošanās aicina ievērot cilvēktiesības, eh, tiesības uz taisnu tiesu un citas tiesības. Un ir skaidrs, ka tie cilvēki, kas ir pārkāpuši cilvēktiesības, tie ir jāsoda. Un mums ir jādara viss, lai viņi tiktu saukti pie atbildības. Tagad Eiropas Savienībā un citiem Burundijas starptautiskiem partneriem ir jāsaskarās ar izaicinājumu nodrošināt produktīvu dialogu un aicināt iestādes veicināt samierināšanos, eh, strādājot ar dažāda veida politiskā spektra aktīriem un dalībniekiem un pilsonisko sabiedrību. Mums ir jāizskata visas iespējas. Pašlaik ar dalībvalstīm runājam par esošās situācijas sekām un iespējamo rīcību, ko mēs varētu uh, pieņemt Kotonu no nolīguma ietvaros. Un, protams, uh, strādājam kopā arī ar parlamentu. Gribēju arī norādīt, ka Eiropas Savienības misijas vadītāji e, pēdējo mēnešu laikā ir uzturējuši intensīvu politisko dialogu, kā norādīts Kotono līguma 8. pantā. Runājot par iespējamiem pasākumiem, tomēr gribēju norādīt, ka Eiropas Savienība ir viens no Burundī galvenajiem attīstības partneriem. Mūsu atbalsts ir svarīgs, lai dotu šai valstī iespēju pārvarēt struktūrālās fragmentētības un nabadzības problēmas, kas skar lielu daļu iedzīvotāju. Un atceroties šo mērķi, mūsu 11. attīstības eh, fonds un tā summa tika palielināts divas reizes līdz 432 miljoniem eiro. Mums ir jāmēģina rast risinājumi un jāveicina pozitīvas izmaiņas, kas ļautu Burundī iedzīvotājiem palīdzēt piepildīt viņu sapņus un vēlmes. Mums nevajadzētu apdraudēt nabadzīgos un ievainojamos, un mums ir jādara viss, lai mūsu attiecības normalizētos pēc iespējas ātrāk. Kā attīstības komisārs man kā attīstības komisāram mums ir jālīdzsvaro Eh, šāda pieeja ar mūsu pilsoņu viedokļiem, it īpaši tad, ja tiek runāts par mūsu līdzekļu izmantošanu eh, represīvu pasākumu veikšanai. Un šeit es paļaujos uz darbu eh, kopā ar jums, godātie deputāti. Lielas paldies! Tagad politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs Johims Cellers no Tautas partijas. Komisārkungs, šodien šajā pēcpusdienā mēs runājam par bēgļiem, par bēgļiem, kas dodas uz Eiropu. Un ir balsis, kas saka, ka mums vajadzētu vērsties ne tikai pret šīm bēgļu straumēm, mums vajadzētu domāt arī par cēloņiem, vajadzētu novērst cēloņus, kas ir radušies šo bēgļu izcelsmes valstīs. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs šodien uh, runātu par situāciju Burundī. Pirms e, dažām dienām e, policija un e, dažādas kaujnieku grupas ir vērsušās viens pret otru. Desmit tūkstošiem cilvēku ir devušies bēgļu gaitās, jau ir arī mirušie, un šie cilvēki jau ir nokļuvuši Burundī kaimiņu valstīs desmitiem gadus ilgi šajās kaimiņu valstīs ir bijušie pilsoņu kāri, un bēgļu straume šeit nav nekas jauns. Uh, Eh, jūnijā savukārt ir paredzētas prezidenta vēlēšanas, nu, kur ir, nu, kur un Zīza, pašreizējais prezidents, vēlas eh, pretēji konstitūcijai kandidēt trešo reizi, un tieši tas ir par cēloni pašreizējiem nemieriem. Eh, starptautiskā kopiena un arī Eiropas Savienība grib nosodīt šo uh, nemieru celšanu vajadzētu vērsties pret katastrofas izraisīšanu šajā valstī. Kā jau komisārs norādīja, un to varbūt pierādīs arī vēlēšana novērošanas misija, mums vajadzētu sekot līdzi tālākai notikuma attīstībai šajā valstī un nevajadzētu izrādīt vienaldzību. Paldies eh, Cēlera kungam. Tagad eh, nākamais runātājs sociāldemokrāta grupas vārdā, grupas priekšsēdētājs Pitēlis kungs. Priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi! Šis vardarbības klimats, ko mēs redzam, iebiedēšana, tas vienkārši liek daudziem miljoniem cilvēku pārkāpt vai šķērsot Burundī robežu, un tas rada lielas bažas. Esošais prezidents mēģina balotēties vēl trešo reizi, kas ir pret konstitūciju, kas ir konstitūcijas pārkāpums, un tas atkal var izsaukt jaunu etniskā konflikta, konflikta vilni un destabilizēt šo valsti. Pirms dažām nedēļām es devos ar delegāciju kopā uz Lielo ezeru reģionu. 94. gada genocīda pamati un cēloņi joprojām pastāv. Un problēma ir tāda, ka atkal šis pats scenārijs attīstījās mūsu acu priekšā, mums tas ir jānovērš. Margarīnī kundzei ir cieši jāsako, kas tur notiek un jārīkojas ar lielu piesardzību. Mums ir jāizdara spiediens uz prezidentu, viņš nevar kļūt atkal par prezidenta kandidātu un tikt ievēlēts. Ja viņi nevēlas, lai šajā valstī vispār vairs nebūtu iedzīvotāji, vai viņi vēlas, lai viņi būtu galvenie spēlētāji, galvenais virzītājs spēks valsts transformācijā, un Tas ir tas jautājums, ko es gribētu uzdot eh, prezidenta kungam, un mēs Eiropas Savienībā arī darīsim to, kas mums ir jādara. Un tagad Eiropas eh, konservatīvu un reformistu vārdā Fatīgas kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru. Jāsaka, šis ir viens no nestabilākajiem un nabadzīgākajiem reģioniem visā pasaulē, tātad Āfrikas Lielo ezeru reģions. Mēs zinām, ka šajā reģionā ir notikuši vairāki pilsoņu kari. Gan Rondā, gan Demokrātiskajā Kongo republikā šādi kari notika. Uh, un miers, kas tika panākts ar Rušas vienošanos, nebūtu nav stabils, tomēr bija lielas gaidas. Bet mēs tomēr vēlētos, lai prezidentūras institūts tur attīstītos pareizi, bet izskatās, ka valdošā partija ir pieņēmusi lēmumu nominēt esošo parlamentu uz trešo uh, prezidentūras termiņu, Protams, ka tas pārkāpj Arūšas vienošanās nosacījumus. Manuprāt, tas ir viens no galvenajiem elementiem, kas ir atkal izsaucis vardarbību, protestu vilni. Jo, protams, šeit atmiņā ataust eh, šis te pilsoņu kara eh, periods. Un jāsaka, Morgarīnī kundze noteikti varēs paļauties uz mūsu politiskās grupas atbalstu, mēģinot darīt visu, lai garantētu mieru šajā valstī. Protams, ka mums ir jānodrošina, ka vēlēšana process ir godīgs un ka tiek garantēts iespējas visiem, un lai tā notiktu, mums ir nepieciešama atbilstoša vēlēšana novērotāja misija. Mums ir jānodrošina, ka vēlēšanas ir demokrātiskas, un, manuprāt, šis būs viens no galvenajiem demokrātijas pārbaudījumiem šajā valstī. Paldies! Liberāļu grupas vārdā Valtmans skundze lūdzu. Paldies priekšstādātāji kolēģi! Manuprāt, esošā prezidenta vēlma atkal kandidēt rada lielas problēmas. Tā ir kā bumba. Uh, šī nebūtu nav stabila valsts. Un Burundī šī tiešām ir kā nesprāgusi bumba. Miers nebūtu nav stabils šajā valstī, un izskatās, ka nu pat būs sasniegts kritiskais punkts. Daudzas valstis Eiropā ir izdarījušas kļūdas, nevēlušās redzēt problēmas citās vietās. Jā, ir vardarbība, bet tas ir Āfrikā, tas ir tālu. Kolēģi, šī ir mūsu iespēja izvairīties no vēl viena bumbas sprādziena. Mums nevajadzētu šeit izvairīties runāt par kaut ko, jo sādāk mēs atkal saskārsimies ar genocīdu. Tas jau kaut kur tur pamalē rēgojas. Pēc 94. gada genocīdas apmeklēju šo vietu, es redzēju, uh, zārkus ar tūkstošiem, tūkstošiem kaulu, sadrumstalotu kaulu gabalu, kas pieder bērniem, sievietēm, kas vienkārši ar mačetēm tika sacirsti gabalos. Mums patiešām šeit ir kaut kas jādara, jo es nesaprotu, kā mēs varam tā sēdēt, neko nedarīt, jo tas atkal atkārtosies. Protams, ka mēs varam debatēt, bet mums ir arī jārīkojas. Uh, Protams, izsaku līdzjūtību visām upuru ģimenēm. Mēs bieži sakam to, mēs atvainojamies, bet cilvēki tur dzīvo, un, ir ne, un viņiem ir nepieciešama mūsu rīcība, mūsu atvainošanās nebūs pietiekoša, un jāsaka, ka jūs noteikti varat paļauties uz Alde grupas atbalstu. Paldies! Tagad goja grupas vārdā Veržiets kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! 2000. gadā Arošas nolīgums pielika punktu pilsoņu karām Burjundī, bet eh, nekavējoties sekoja dažādi nemieri starp eh, galvenajām iedzīvotāju grupām. Eh, proc, samierināšanās process ir izveidojis jaunu konstitūciju. Un tagad prezidents ir nolēmis pieteikties uz trešo pilnvaru termiņu. Tas šo šķietamo līdzsvaru atkal ir saļodzījis. Uh, Līdz ar to mēs redzam, ka ir uzsācies protestu vilnis. Tas tā ir atbilde ša, ša, šim pilnvaru sagrābšanas mēģinājumam. Mēs redzam, ka jau daudz cilvēku ir gājuši bojā. Tāpat arī jaunās partijas, kas ir pie varas, mēģina ar dažādām, var, dažādu vardarbību vērsties pret prezidenta vēlmēm prezidenta eh, preses sekretārs un arī pārējie sekretāri eh, jau nekavējoties ir eh, atcelti no savām funkcijām. Vairāk nekā 20 tūkstoši burundieši jau ir izbēguši no valsts, jo baidās par savu drošību. Eiropas Savienībā vajadzētu izdarīt spiedienus prezidentu un varas iestādēm šajā valstī vajadzētu nodrošināt, eh, lai uh, valsts budžets vairs nebūtu tik ļoti atkarīgs no ārējās palīdzības kā pašlaik. 50% no valsts budžeta nāk no ārējās palīdzības. Tāpat arī ir jāpieprasa cauradzmība un līdzsvars. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības balss un Eiropas parlamenta balss Burundī tiek sadzirdētas nedrīkstētu, lai šis reģions būtu vēl vairāk destabilizēts. Mums vajadzētu rīkoties ātri. Paldies! Nākamā runātāja Marija Hoibūha. Viņa izteiksies zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Komisārkungs, jūs ļoti pareizi attē, attēlojāt eh, situāciju Burundī. Šīs problēmas norāda uz eh, nestabilo situāciju, un eh, jo īpaši vajadzētu runāt par cilvēktiesībām. Es saprotu, ka jūs kritiski izsakāties par opozīcijas rīcību šajā valstī. Man ir pāris konkrētu jautājumu. Jūs runājāt par vēlēšanu novērošanas misiju, ko vajadzētu izveidot kopīgi. Uh, Un vienlaicīgi vajadzētu nodrošināt, lai šī uh, novērošanas misija rīkotos ļoti augstā līmenī, jo mums ir eh, jāizrāda sava interese par šo reģionu. Nākamais jautājums - kādus pasākumus Eiropas Savienība veiks, lai nodrošinātu labu sadarbību ar visām starptautiskajām vēlēšanu novērošanas misiju? Kā vajadzētu uh, iesaistīt un atbalstīt uh, Burundī pilsonisko sabiedrību vēlēšanu novērošanas misijā? Uh, Vai ir paredzēta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana? Vai Eiropas Savienība turpinās sniegt savu budžetu palīdzību gadījumā, ja vēlreiz tiks ievēlēts šis pats prezidents, vai arī šī palīdzība tiks iesaldēta? Mums vajadzētu visu to paust atklāti, jo šeit mūsu rīcībā ir instruments, kā varētu ietekmēt šo prezidentu. Tātad mēs to varētu darīt ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Un, ja šī budžeta palīdzība netiks iesaldēta, tad kā jūs nodrošināsiet, lai līdzekļi tiktu izmantot mētiecīgi un lai lai nāktu par labu iedzīvotājiem, nevis uh, ļautu valdībai tos izšķēdēt. Šeit es atsaucos uz 96. Eh, pāntu Katanu nolīgumā, kur tiek runāts par eh, Burundi un Eiropas Savienības attiecību iesaldēšanu un tās iespējamību. Paldies Hoibuhas kundzei, tagad pusotra minūte Kašatiku Jengem. Prezidente, Paldies, priekšādātāji! Šodien mēs saskaramies ar milzīgu atbildību. Mēs eh, nevaram nekādā veidā atteikties no šīs atbildības. Mums ir jāpieliek punkts asins izliešanai. Mēs pieļausim genocīdu, ja nebūsim pietiekami piesardzīgi. Es, protams, nevēlos izmantot šo vārdu uh, pārāk bieži, bet šeit ir runa par nevainīgiem upuriem, kas uh, Eh, tiek nodāvēti. Pašreizējais prezidents vēlas pieteikties uz trešo pilnvaru termiņu. Tas runā pretī cilvēktiesībām. Viņš ir centies ierobežot arī presi, viņš ir pieļāvis cilvēktiesību pārkāpumus, un situācija ir tikai un vienīgi pasliktinājusies. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai varētu šajā valstī atkal atjaunot mieru. Tas attiecas arī uz individuālām sankcijām pret tiem, kas vēršas pret mieru. 21 gadu pēc eh, pilsoņu kara beigām atkal ir uzsācies slaktiņš, viens no lielākajiem asins izliešanas gadījumiem vēsturē. Mēs pagātnē jau esam bijuši sabiedrotie, un e, šajā gadījumā mēs arī varam kļūt par e, līdzinātājiem. Mēs īstenībā šeit padosim roku e, pašam nelabajam, ja kaut ko tādu pieļausim. Paldies, nākamā runātājas pusotri minūti Makēvenes kundze. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, es apsveicu to, ko jūs teicāt e, savā augstās pārstāvis paziņojumā. Mums vardarbībai ir jāpieliek punkts jau tagad. E, Policijas vardarbība, opozīcijas līdera cilvēktiesību aizstāvju arestēšana nesadar kopā ar nevienu vēlēšanu procesu. Valdībai vajadzētu nekavējoties uzsākt pasākums, lai pieliktu tam punktu. Mums, Eiropas Savienībai, vajadzētu atbalstīt Burundī, vajadzētu nodrošināt mierīgu dialogu, lai mēs varētu runāt par vēlēšanām, lai varētu sagatavot mierīgu vēlēšu sagatavošanas procesu. Šīs vēlēšanas ir vitāli svarīgas ne tikai Burundī, kā jūs norādījāt, tas attiecas uz visu lielo ezeru reģionu reģionu, jo pēc pusotra gada arī tur ir gaidāmas vēlēšanas. Komisāra kungs, jūs norādījāt arī uz to, ka Eiropas Savienība ir palielinājusi savu palīdzību Burundī. Esmu attīstības komitejas priekšsēdētāja, un tāpēc es vēlos, lai Burundī tiktu sniegta palīdzība, jo tā ir viena no dabadzīgākajām valstīm pasaulē. Šī valsts ir pelnījusi mūsu palīdzību, tā ir jātīsta sava ekonomika un jānodrošina pakalpojumi iedzīvotājiem. Taču tas nebūs iespējams bez miera un stabilitātes. Tieši tāpēc valdībai vajadzētu uzklausīt mūsu aicinājumus. Esam jau pieredzējuši, ka tūkstošiem cilvēku šķērso robežas un dodas uz Kongo Demokrātisko republiku, uz Ruandu. Šiem cilvēkiem arī ir vajadzīga palīdzība. Es ceru, ka jūs eh, sadarbosieties ar pārējiem komisāriem un arī ar ANO. Mēs Vēlamies, lai Burundī valdība neapdraudētu mieru, kas ir izveidots pēdējos 15-20 gados. Viņai patiešām vajadzētu uzklausīt mūsu aicinājumus, sagatavot mierīgas vēlēšanas, lai šī valsts atkal varētu nostāties uz kājām. Paldies, Linda! Tagad eh, pusotra minūte Valenciāno kundzei. Kopš 2011. Eh, gada Burundī Demokrātiskas līdzdalības iespējas ir sarukušas. Valdība ir iebiedējusi un arestējusi cilvēkus tādējādi iznīcinot demokrātijas attīstību. Šodien īsti nav par ko priecāties. Prezidenta Kuruns Zīzes lēmums situāciju ir padarījis vēl ļaunāku. Lēmums pieteikties uz trešo pilnvaru termiņu, kā jau kolēģi norādīja un arī norādīja komisārs, runā pretī konstitūcijai šajā valstī. Burundī ir valsts ar ļoti traģisku pagātni. Tā atrodas reģionā, kur stabilitāte ir ļoti trausla. Prezidents Kurunzīza rada ļoti lielu risku visiem pārējiem. Viss ir ļoti vienkārši. Mums ir jāpieprasa prezidentam pārdomāt savus lēmumus. Ir jānodrošina, lai valdībā būtu plašāka politiskā līdzdalība, ir jāatbrīvo politiskie ieslodzītie, ir jāļauj demokrātijai plaukt. Ja tas nenotiks, komisāra kungs, ja prezidents nepārdomās eh, savu lēmumu. Un ja vēlēšana process nevarēs noritēt gludi, tad Eiropas parlamentam ir jāpārtrauc sniegt sava palīdzību Burundī. Šīs vēlēšanas eh, būs eh, viltotas, un kurin zīzām nedrīkst palīdzēt viņa kampaņā. Lielas paldies! Tagad eh, brīvā mikrofona procedūra un pirmais runātājs Nikola Kaputo. Paldies, priekšādātāji! Mēs runājam par situāciju Burundī un gribu norādīt, ka Āfrikas radio žurnālists nesen tika arestēts. Saskaramies ar ļoti lielu problēmu. Milzīga asins izliešana, kas iesākās jau šī mēneša sākumā, ir tikpat ļauna, kāda tā bija iepriekšējos šīs uh, valsts vēstures periodos. Mēs redzam, ka presē tiek ierobežota, tiek uh, slēgtas televīzijas stacijas, tātad pilnībā tiek apspiesta vārda brīvība Burundī. Tagad šis prezidents vēlas eh, uzsākt trešo pilnvaru termiņu. Absolūtā pretrunā šīs valsts konstitūcijai. Eiropas Savienībai ir strikti jāiejaucas. Ir jāizdara spiediens uz Burundī varas iestādēm. Pretējā gadījumā saskarsimies ar jaunu pilsoņu kara draudiem. Un tiks pilnībā iznīcināta vārda brīvība. Marijas kungs. Paldies, priekšādātāji! Situācija Burundī mums atkal rada bažas. Mums pavisam nesen bija diskusijas par šo jautājumu. Mēs eh, nurunājām par žurnālista un kurikāja uh, vajāšanu. Mēs eh, jau vairāk kārt esam vērsuši parlamenta deputātu uzmanību uz to, ka uh, Eh, šī situācija jau sāk līdzināties Ruandas genocīdam 1994. gadā. Diemžēl prezidents Kurunzīza pieprasa trešo mandātu, un tas ir izraisījis ļoti vardarbīgus protestus, kas savukārt tiek apspiesti. Vārda brīvības apspiešanai ir jābeidzas. Mums rada ārkārtīgi lielas bažas arī vairāk nekā 20 tūkstoši bēgļu, kas jau ir devušies uz Kongo un Ruandu. Ir jāsaprot, ka drīz saskarsimies ar bēgļu straumēm no šīs valsts. Paldies, tagad Ivans Jakovčičs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs saskaramies ar jaunu karu. Mēs ceram, ka tas tā nenotiks, bet patiešām bēgļu krīze jau ir iesākusies. Kurš par to visu maksās? Eiropa iesaistīsies, tā palīdzēs atrisināt situāciju. Mums ir jāveic konkrēti pasākumi, lai vērstos pret vēl vienu krīzi, kas ir sākusies tepat aiz mūsu durvīm. Vidusjūras traģēdijas notiek tāpēc, ka mēs nerīkojamies daudzās pasaules daļās, tā skaitā Āfrikā. Eiropas parlamentam ir jādod skaidra ziņa, arī Eiropas komisijai ir jādod skaidri signāli. Mēs gribētu aicināt, lai cilvēki Burundī arī to apzinātos. Un paldies! Tagad eh, došu vārdu Fabio Kastēlo. Paldies, priekšādātāji! Diemžēl mēs atkal runājam par vienu un to pašu. Mēs runājam par Burundī, un šādas diskusijas jau ir notikušas daudz kārt. 2000. gadā tika pieņemtas rušas vienošanās, bet, diemžēl, situācija Burundī ir attīstījusies e, pilnīgi pretēji konstitūcijai. Mēs, e, diemžēl, neredzam, ka kāds uzņemtos par to visu atbildību. Mēs redzam, ka cilvēki ar visiem spēkiem mēģina palikt pie varas un Tādēļ ir uzsākusies masīva bēgļu aizplūšana no valsts. Mēs saprotam, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropas Savienība izdarītu spiedienu uz prezidentu, lai prezidents beidzot saprastu, ka nav akceptējami uzsākt jaunu genocīdu, tāpat kā pirms desmit gadiem. Mums ir visi vajadzīgie līdzekļi, mēs varam izdarīt šo spiedienu, un to mums arī vajadzētu darīt, lai nenotiek pats ļaunākais. Uh, Paldies, un tagad dosim vārdu komisāram Mimits kungam, lai viņš varētu atbildēt uz jautājumiem un izteikt komentārus. Paldies, priekšsēdētāji, godētie deputāti. Šī bija ļoti liederīga viedokļa apmaiņa, un es gribētu pateikties deputātiem par uh, viņu viedokļu skaidrību un mērķi. At, kas attiecas uz uh, vēlēšanu novērošanu koordinācijas pasākumiem, es gribētu norādīt, ka mēs koordinējam šo situāciju gan uz vietas, gan galvenajā mītnē Brundī. Darbojas arī ANO novērošanas misija, un tāpat mēs sadarbojamies ar Āfrikas Savienības uh, novērotājiem. Turpināsim tā darīt. Uh, No šīs debatas es eh, izsacinu trīs galvenās lietas. Pirmkārt, ka mums ir jāatbalsta. Pirmkārt, ka mums eh, ir šī parlamenta atbalsts attiecībā uz to, kā pārskatīt visas eh, spēkā esošos instrumentus, tā skaitā, ka tu nu, nolīgumi, ja situācija netiks risināta. Īpaši ir jāpievērš uzmanība pamatbrīvībām un cilvēktiesībām šajā valstī. Otrakārt, mums ir atbildība attiecībā pret burundiešiem, lai uh, ja, pasargāt viņus no ekonomiskiem un humanitāriem riskiem, un mums ir jāpatur tas prātā. Un treškārt, mēs saglabājam savu vēlmu saglab rīkot vēlēšanas ar mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem. Mums ir jānorāda Burundī varas iestādēm, ko politiski godīgas vēlēšanas nozīmē mums, un uh, mēs vēlamies arī cieši uzraudzīt šo procesu. Vēlos saglabāt dialogu ar jums, un vēlreiz es gribētu norādīt, ka parlamentam ir liela loma, lai uh, šo svarīgo jautājumu noturētu starptautiskajā darba kārtībā. Paldies, komisārkungs! Līdz ar to es.